Alle, die schon hier sind, können stolz darauf sein. Visi tie, kas ir ieradušies, tie var būt tiešām lepni, ka tik ļoti agri jau ir ieradušies mūsu šodienas sēdē. Vai kāds vēlas teikt ko par darba kārtību? Nē, liekas, ka nē. Paziņojumu man arī nav. Un līdz ar to mēs varam pievērsties nākamam darba kārtības punktam - tikšanās ar ministru Milo Dukanoviču kungu. Mēs esam ļoti lepni, ka esat šeit un viesojaties mūsu komitejā. Tā ir pirmā jūsu viesošanās mūsu komitejā. Jūs 25 gadus jau dažādos amatos strādājat jūsu valstī atbildībā, nu tas ir gandrīz 4. gadsimts. Jums ir bijuši ļoti atbildīgi amati. Zinu, ka tagad ir vēlēšana cīņa Melnkalne un e, zinu, ka ļoti nozīmīgi e, jautājumi tiek skatīti ekonomika, dalība e, NATO tiesiskas valsts principi un citi Iestājas procesā Eiropas Savienībā jau ir atklātas 24 sadaļas, kas nozīmē, ka sarunas ir ļoti konstruktīvas, un mēs kā komiteja arī uzmanīgi raugamies uz sarunu gaidu. Mēs abi varam konstatēt, ka šajā jautājumā uh, Jūs arī saskaraties ar zināmu spiedienu attiecībā uz NATO dalību no trešajām valstīm, un mēs vēlam jums nepieciešamo spēku, lai īstenotu tās lietas, kuras jūs uzskat par liederīgām jūsu valsts interesēs. Es gribētu tagad dot jums vārdu, mēs varam diskutēt par šiem jautājumiem. Lūdzu, tagad jums vārds. Poštovani gospodine Brok, cijenjeni poslanici. Broka kungs, godātie parlamenta deputāti, ārlietu komitejas eh, deputāti, es uh, vēlos sveikt jūs uh, eh, Melnkalnas valdības vārdā. Un man prieks būt šeit un Tas ir, um, tas simboliski apstiprina, mana klātbūtne šodien simboliski apstiprina uh, paplašināšanās procesu Eiropas Savienībā. Mēs svinam gada dienu valsts neatkarībai un uh, varam teikt, ka valsts atrodas uz pareizā ceļa. Es gatavoju arī 2016. gada attīstības pārskatu par Melnkalni, ko publiskos pēc vēlēšanām. Es ceru, ka mūsu politika veicinās dialogu un savstarpējo saprašanos, ka vēlēšanas būs taisnīgas un neatkarīgas, ka valsts politiskā stabilitāte tiks eh, stiprināta. Un eh, cerams, ka nākamajā parlamentā mums būs stabils eh, vairākums. Rezolūcijā par Melnkalni šogad cerams atspoguļos uh, mūsu not, valsts, valsts, valstisko notikumu pozitīvos rezultātus, ieskaitot vēlēšanas. Varbūt atceraties, ka aicināju arī opozīciju pievienoties valdībai un uh, ierosināju, ka viņi uh, pārņem finanšu ministriju, iekšļietu ministriju, uh, labklājības un uh, lauksamniecības ministriju ministrijas uh, savā uzraudzībā, jo viņam bija aizdomas, ka tur notiek uh, neliederīga finanšu līdzekļu izlietošana. Viņi ir uh, piekrituši savus pārstāvjus uh, um, iecelt attiecīgos amatos šajās ministrijās. Uh, Tā kā ideja ir tagad kopīgiem spēkiem atjaunot um, pilsoņu uzticēšanos um, valdībai uh, pēc uh, neatkarības referentam opozīcija regulāri paudusi aizdomas par to, kā darbojas valdība, un es esmu centies uh, atspēkot šīs um, aizdomas tādā veidā. Esmu pateicīgs jums par to, ka atbalstījāt mūsu darbu un mūsu virzību uz Eiropu. Šobrīd Eiropa saskaras ar daudziem izaicinājumiem un varētu teikt, ka vienotības un daudzveidības tāpat laikā ideja ir eh, tik relevanta kā nekad līdz šim. Melnkalnī tas nozīmē ambīcijas veikt nepieciešamās reformas un uzturēt uh, Eiropas vērtības un uh, principus. Mēs ceram arī uz uh, mūsu pilsoņu atbalstu šajā procesā, un esmu pārliecināts, ka paplašināšanās politika ļauj panākt politisko stabilitāti, ekonomisko labklājību un ilgtspējīgu mieru Balkanu reģionā. Stiprinot infrastruktūru, veicot reformas, rūpējoties par vidi, par uzņēmēju darbību, konkurētspēju, darba vietām, mēs uh, cenšamies uh, darīt to labāko, lai ievērotu iestāšanās kritērijus, pilnveidotu vispārējais uh, izmaiņas uh, ekonomiskajā, politiskajā, sociālajā jomā un iestāties gan Eiropas Savienībā, gan NATO. NATO uh, ar NATO iestāšanos mums ir veicies, un uh, Ar Eiropas Savienību tika atvērtas 24 sarunu sadaļas. Tas ir milzīgs progress. Mēs eh, šo sarunu ietvaros esam samazinājuši korupciju, īstenojuši svarīgas reformas un balstoties uz Berlīnas procesa turpinām īstenot um, svarīgas reformas daudzās jomās. Mēs gatavojamies um, tam, lai iestātos Eiropas Savienībā. Mēs uh, vēlamies uh, atvērt jaunu sarunu sadaļu līdz šī gada beigām. Vēlamies um, drīz runāt jau par 29 uh, sarunu sadaļām. Tas ir svarīgi iestāšanās procesam un uh, ar um, Slovākijas prezidentūras palīdzību. Mēs tiešām ceram, ka mums izdosies um, to visu panākt. Mēs arī ceram dažas sadaļas uh, slēgt. Un tas būtu tāds simbolisks žests mm, šo sarunu veiksmei. Tas ir svarīgi lai um, veicinātu strateģiskās un partneru attiecības ar Eiropas partneriem. Tas ir svarīgi arī visām kaimiņu valstīm Balkānu reģionā, jo, ja jūs apņēmāties veikt reformas un Eiropas Savienība to pamana un novērtē, tad arī mm, kaimiņu valstis redz, ka tas ir iespējams un uh, Uh, cenšas uh, darīt to pašu. Mūs īpaši interesē 23. un 24. sadaļa. Mēs saprotam, ka mums jāievēro 18 uh, līmeņa atzīmes. Eiropas komisija jau ziņojusi par labu progresu, kas ir Melnkalnei. Līmeņa atzīmes tiek īstenotas un pieņemtās rekomendācijas ir pozitīvas. Arī Uh, valdības um, ziņojumā ir uh, rakstīts, ka 80% uh, no visiem nosacījumiem ir izpildīti. Kopš 13. gada līdz šī gada jūlijam ir pieņemti 60 jauni likumi. Mēs esam izveidojuši tādas struktūras kā pretkorupcijas birojs un tam līdzīgi, kas palīdz īstenot administratīvās reformas. Mēs uh, esam organizējuši vairākas izmeklēšanas uh, pret organizēto noziedzību un korupciju. 23 miljoni eiro tam tikuši veltīti un uh, mēs vēlamies um, Eh, izpildīt visus 8, visas 83 līmeņa atzīmes 23. Eh, un 24. sadaļā, jo runa ir par tiesiskumu, kas eh, ir ārkārtīgi svarīgs gan mūsu pilsoņiem, gan investoriem. Līdz ar to vēlamies centienus koncentrēt tieši šajā jomā. Runājot par integrāciju, mūs interesē reformu kvalitāte, nevis ātrums Politiskā vide Melnkalnē ir eh, sarežģīta, visā reģionā arī. Līdz ar to ilgtermiņa politiskā stabilitāte Rietumu Balkānos ir svarīga Eiropas drošības politikai. Terorisma draudi, migrācijas krīze, Brexits, visi šie notikumi Eiropā veicina labējos spēkus un iedevēšu tādu neskaidrību un nedrošību. Eiropas jomā. Līdz ar to, ja mūsu reģions būs stabils, tam ir, um, tam, tam tiešām ir prioritāte. Tas var palīdzēt um, stabilizēt situāciju arī Eiropā. Un Melnkalne darīs visu, lai to panāktu, bet, protams, uh, mums arī turpmāk nepieciešamas, uh, nepieciešama jūsu palīdzība un uh, vadlīnijas. Varbūt Briselē nemaz neapzinās eh, pagaidām, cik ļoti relevanta ir Rietumu Balkānu reģiona stabilizācija. Eiropas drošība un stabilitāte atkarīga arī no mūsu reģiona eh, stabilitātes un labklājības. Tāpēc mums jāvirzas uz priekšu ar Berlīnes procesu un jāturpina paplašināšanās politika, iekļaujot te arī mūsu reģiona kopīgie infrastruktūras projekti, iekšējie savienojumi reģionā, transporta tīkla apvienošana ar Eiropas koridoriem. Tas viss veicinās mūsu reģionu ekonomikas, stiprinās institucionālās reformas un tiesiskumu. Mūsu mērķis eh, ir un paliek intensīva, ilgtspējīga attīstība un nodarbinātība. Vidējais eh, izaugsmas līmenis eh, pēdējā desmit gadu laikā ir bijis 3,7%. Periodam 2016-18 valdība Melnkalnē vēlas uzlabot konkurētspēju, ekonomiku, īstenot struktūrālās reformas, uh, pabeigt infrastruktūras projektus, piesaistīt uh, pašmāju un ārvalstu investīcijas, fokusēties uz uh, attīstības potenciālu un uh, koncentrēties uz komisijas vadlīnijām - infrastruktūra, turisms, lauksaimniecība. Šie sektori ir ļoti robusti mūsu valstī. Mēs varam konsolidēt eh, veiksmīgi resursus šajās jomās un eh, mums jādomā orientējoties uz nākotni. Es domāju, ka šādi mēs eh, veicināsim labklājību un labvēlīgāku ekonomisku un uzņēmējdarbības vidi. Rīkoties šādi mēs uh, veicināsim visu Rietumu Balkānu reģiona labklājību un stabilitāti. Un uh, cerams, ka pilsoņi vairāk uzticēsies uh, visam Eiropas projektam, pateicoties uh, referenta Tanoka kunga aktivitātēm, pateicoties Docas kundzi un viņas komitejai parlaments uh, ļoti cieši sadarbojas ar um, Melnkalni un uh, atbalsta mūsu centienus integrēties Eiropas Savienībā. Mēs ceram uz turpmāku parlamentu atbalstu un uh, ceram kļūt par pilntiesīgu Eiropas Savienības locekli. Uh, Melnkalnī tas nozīmē ilgtspējīgs reģionālais miers, progress, stabilitāte un ilgadīga sadarbība ar Eiropu. Paldies! Paldies, ministra prezidenta kungs, par jūsu teikto. Un tulkojums. Uh, Jūs varat klausīties tulkojumu 25. kanālā, nevis 28. Un tagad sāksim diskusijas. Pirmais runātājs būs Prēdas kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs, premjerministra kungs. Es gribētu tautas partijas vārdā sveikt jūs mūsu komitejā. Es domāju, ka ir ārkārtīgi liederīgi uh, veikt viedokļu apmaiņas ar tādiem politiskajiem līderiem kā jums. Un es gribu sveikt jūsu valsti par ļoti veiksmīgo sarunu norisi. Un jūs um, teicāt, ka cerat, ka jaunas sadaļas būs atvērtas un uh, cerat, ka labā praksa tiks turpināta. Es tāpat arī gribētu sveikt uh, Mēnkalni um, ar uh, pārakstu protokolam par uh, protokolā par pievienošanos uh, NATO un tāpat ļoti atzinīgi vērtēju to, ka uh, jūs atbalstat uh, Eiropas Savienības nostāju ār uh, politikā, uh, tas skar uh, sankcijas uh, pret Krieviju un tas nevienmēr ir tā um, jūs pārstāvētajā reģionā. Es gribu uzdot pāris jautājumus par paplašanāšanās procesu, jo mēs esam tādā ļoti īpašā situācijā. Nīderlandes prezidentūras laikā gada sākumā netika neviens vārds pateikts programmā par paplašināšanos. Slovākijas prezidentūra nosauca paplašināšanos kā prioritāti. Vakar Junkerkungs arī nevienreiz nepieminēja paplašināšanos. Kā jūs um, redzat šo situāciju jūsu valstī, ko sakat jūs, ko saka jūsu pilsoņi par uh, šo? nu, tādu nedaudz, um, nu, netik ļoti konstantu paplašināšanās um, pieminēšanu uh, Briselē un Strasbūrā. Paldies! <clears throat> Mr. Chairman, uh, very warm. Priekšsādātāji. Uh, Labi, lūdzam. Ministra prezidenta Tukanoviču. Viņš pārstāv uh, Melnkalni, un paldies par uh, visiem lepniem vārdiem mūsu adresē jūsu runas laikā. Uh, esam uh, EKR pārstāvi šeit parlamentā, trešā lielākā partija mm, šeit parlamentā atbalstam paplašināšanos Rietumu Balkanu virzienā, un personīgi teikšu, man šķiet, ka jūs esat lielisks ministra prezidents un reģionālis līderis Rietumu Balkānos, īsts veterans. Uh, Un viens no dibinātājiem Melnkalnē pēc uh, neatkarības atgūšanas. Un man prieks jūs apsveikt uh, jūsu iniciatīvu uh, veidot tādu iekļaujošu valdību, kas ir inovatīva pieeja jūsu valstī un visā reģionā. Šādi atjaunojat vēlētāju uzticēšanos un prieks, ka šī uzticēšanos arī tiek uzturēta Mm, ļoti labi, ka jums ir izdevies arī ierobežot protestus, eh, kas bija ļoti destabilizējoši Melnkalnī. Mm. Un es neskatoties uz to, ka eh, koalīcijā varbūt viss neiet tik gludi, bet NATO uh, process nu, ir uh, oktobrī, būs oktobrī praktiski veiksmīgi noslēdzies, neskatoties uz Brexitu Lielbritānijā. Uh, tagad bilaterāli to ļoti atbalsta. Opozīcijas bloks tagad vēlas uh, rīkot par to referendumu, mani tas satrauc. Es uh, pats uh, aktīvi darbojos palikt kampaņā um, Brexit referendumu ietvaros, un tagad pēc iznākuma mm, man šķiet, mm, šķiet esmu kļuvis diezgan skeptisks attiecībā uz šāda veida uh, referendumiem, neatkarīgi no tā, kā jūs prezentējat uh, faktus, visu izlēma emocijas, un uh, ļoti grūti ir uh, vispār informēt cilvēkus vai vispār operēt ar faktiem šādos apstākļos. Bet labi, tas ir Melnkalnes ziņā, kā jūs risināsiet šo jautājumu. Man arī prieks par jūsu pragmatiskiem, pozitīviem komentāriem par problēmām Kosovā, par robežu demarkāciju. Protams, Melnkalne ir ļoti veiksmīgs reģionālais spēlētājs un reģionālais uh, centrs, kas mēģina uh, veikt uh, vidu tā lomu, samierināt uh, kaimiņu valstis. Un es ceru, ka robežu jautājums tiks atrisināts uh, draudzīgā veidā un arī diezgan ātri. Vēlēšanas uh, notiks 16. oktobrī pēc mēneša. Uh, vēlēšanas notiks ņemot vērā pārskatīto juridisko ietvaru 2014. gada grozējumiem uh, vēlēšanu likumā mm, attiecībā gan uz uh, padomu, gan par parlamentu, attiecībā uz reģistrēšanas procedūru un mandātiem minoritātiem. Visi šie pasākumi ir ļoti pozitīvi vērtējami. Un, nu, kā teicu agrāk, iepriekšējos ziņojumos, jau septiņus gadus gatavoju uh, ziņojumus uh, par Melnkalnu droši vien. Tas ir rekords, runājot par Rietumu Balkānu kandidātu valstīm. Un uh, man prieks uh, uh uzteikt Melnkalni uh, par uh, ilgstošu procesu, neskatoties uz uh, migrācijas krīzi, ko piedzīvojat arī jūs. Uh, Eh, jums saglabājas augoša ekonomika, plaukstošs turisma sektors, eh, neskatoties uz problēmām, kas jums ir kā mazai valstī ar tiesiskumu, ar eh, korupcijas un noziedzības apkarošanu jums arī ļoti veicas. Un jūs noteikti esat uz laba ceļa mm, ēs virzienā. Mm, tagad personīgi pēc ļoti nožēlojama Brexit referenduma iznākuma. Es droši vien novembrī pēdējo reizi iesniegšu savu ziņojumu, jo droši vien jau 50. pantu nākamgad agri uh, mana valsts tomēr inicies. Un tagad es vēlos aicināt jūs, lūdzu, neatlieciet uh, uh, sārunas par iestāšanos ES Brexit dēļ. Uh, Es domāju, ka es uh, varētu piedzīvot dažus grūtus laikus, bet uh, es izdzīvos, uh, tiks tam, tiks tam mm, pāri. Un, uh, ja jūs neizmantosiet šo izdevību tagad, jūs to noteikti nožēlosiet turpmāk. Paldies! No, Tā nu, kungs, vēlies paldies uh, par jūsu piezīmēm. Godīgi sakot, uh, jūtos aizkustināts. Paldies jums! Pieminēšu Melnkalna atvērto 24 sadaļas. Šī ir progresīvākā valsts sarunu procesā. Mums tas jāpasaka šobrīd, lai nebūtu nekādu pārpratumu. Šķiet, vakardienas runa, gatavojoties Bratislāvai, mēs gatavojamies arī iekšējam es reformām vairāk un uh, par citām lietām tā kā daudz kas neizskanē, tāpēc mums tas ir tagad jāprecizē. Es aicinu jūs izteikties īsāk šoreiz, jo pulksten deviņos mums uh, jāpāriet pie nākamā punkta darba kārtībā, līdz ar to jādod pēc tam arī ministru prezidentam iespēja atbildēt, un tagad man, man Balankungs. Paldies priekšsēdētājiem. Man, liberāldemokrātam, bija uh, liels gods viesoties jūsu valstī. Andrei Popoviča man uzaicināja, un uh, tā bija pirmā vizīte. Man Kalnēns redzēja, kā tur uh, viss ir labi organizēts. Tas ir mans kompliments jums. Jūs uh, gatavojaties iestāties Eiropas Savienībā, jūs praktiski, faktiski esat NATO dalība valsts. Un um, Iespējams, eh, Krievijai tas nepatīk, jūs esat tuvu rietumiem un eh, tomēr NATO. Varbūt eh, jūs piedzīvojat spiedienu no Krievijas šajā kontekstā. Paldies! Paldies! Es arī vēlos sveikt jūs zaļo grupas vārdā. Prieks jūs redzēt šajā parlamentā apsveicu ar eh, desmit neatkarības gadiem, ar eh, progresu, īstenojot akī, kā jau teica mūsu priekšsēdētājs. Jūsu eh, valsts ir visprogresīvākā, skatot Rietumu Balkānu valstis, un šis parlaments jūs atbalsta visā paplašināšanās procesā, mana grupa, bet arī vairākums šeit. Man principā divi jautājumi. Visu pirms jūs un jūsu partijas un citas partijas jūsu valstī tagad uh, ir uh, paveikuši šo pārējais procesu uz uh, veselīgu pluralismu, esat atjaunojis uh, vēlētāju uzticēšanos. Tās ir ļoti priecīgas ziņas. Un arī Dako Pajevičs uh, ir parlamentā, kurš ir uh, parlamenta um, runas vīrs uh, un kurš bija instrumentāls šajā procesā. Tagad vēlētāju reģistri ir jāaktualizē. Tā ir viena no reformām, ko jūs, viens no pasākumiem reformā, ko jūs veicat, un man šķiet, ka to jums vēl tā īsti labi nav veicies, vai līdz vēlēšanām jūs paspēsiet to pabeigt? Un otrs jautājums par situāciju pēc vēlēšanām. Politiskās stabilitātes ietvaros, kā jūs skatāt situāciju pēc vēlēšanām? Kas būs jūsu partneri nākamajā valdībā? Un runājot par NATO, vai jūsu sabiedrotiem jūs atbalstīs tieši tāpat, runājot par līdzdalību NATO. Un pēdējais esmu no zaļajiem, un man interesē termālās spēkstācijas otrā bloka pabeigšana. Jo man šķiet, ka tas nav saskaņā ar Parīzes vienošanos CO2 samazināšanai. Kā jūs to panāksiet? Jūs jau vēlaties uh, īstenot šos kritērijus, arī Parīzes vienošanos, bet uh, termālas spēkstācijas tas gloži neietilps CO2 samazināšanas plānā. Paldies! E, Paldies, priekšsēdētāja kungs, premjerministra kungs. Es arī gribētu jūs sveikt šeit Eiropas parlamentā un gribu uzdot pāris jautājumus. Pirmkārt, jūs esat parakstījuši eh, vienošanos ar eh, NATO. No kādām briesmām NATO eh, vajadzētu jūs aizsargāt? Tas ir pirmais jautājums. Un otrs jautājums ir, kādiem elementiem jaunajā NATO stratēģijā jūs piekrītat? Un kā jūs domājat, kā jūs varēsiet izmantot jūsu valstī par labu? Paldies! Spoštovani gospod predsednik vlade. Paldies. Ministra prezidenta kungs. Man jums jāapsveic uh, trīs reizes. Visu pirms uh, desmito netkarības gada dienu, otrkārt ar uh, progresu ceļā uz Eiropas Savienību un treškārt uh, līdzdalība NATO. Man nav jautājumu, godīgi sakot, bet es piekrītu jums kad jūs runājat par to, cik svarīgs ir miers un stabilitāte reģionā. Man arī liekas, ka potenciālā konflikta cēloņi nav gluži izskausti. Un uh, mēs šobrīd runājam par plašāko kontekstu un par tādām izmaiņām, kas uh, ir Eiropas garā, un jūs kā politiķis mani sapratīsiet. Un tagad pro eiropeiskā un pro NATO pozīcija jūsu valdībā ir mums ļoti svarīga, tā kā es novēlu jums panākumus, un lai jums izdodas arī pievienoties Eiropas Savienībai. Paldies! Thank you, Mr. Chair. Paldies priekšsēdētāji. Arī SND grupas vārdā Sociālas demokrāta vārdā vēlamies apsveikt jūs desmito neatkarības gada dienu un Un kā jau Brokungs teica, 24 sar, sadaļas ir atvērtas, un tas liecina par ļoti labu progresu. S&D tic, ka saruna procesam jānoslēdzas ar uh, to, ka Melnkalne kļūs uh, par pilntiesīgu ES dalību valsti, ka, lai veicas arī vēlēšanu procesā. Un, eh, es tiešām domāju, ka viss noritēs veiksmīgi. Man ir eh, divi jautājumi. Mēs te runājam daudz arī Eiropas Savienības iekšēnē par korupciju. Kādas ir jūsu valdības prioritātes, lai apkarotu korupciju? Un kā jūs vēlaties uzlabot uh, sociālo situāciju? Un tas taču ir stūrakmens mūsu demokrātijā. Un uh, mēs uh, pret to arī cīnāmies šeit Eiropas Savienībā. Un tad mēs redzam pieaugošo nacionalismu. Visu pēdējais piemērs uh, sacēlušanās Kosovā. Uh, Un runa bija par vienošanos par robežām starp Melnkalnu un Kosovu. Nu, tad pret to tur cilvēki ir protestējuši. Un kāda ir jūsu perspektīva šai ziņā? Kā jūs to skatāt? Dankeschön, Herr Chair. Lepo pozdravljeni v Evropskem parlamentu in eh, hvala za pozitivna sporočila. Es jūs sveicu Eiropas parlamentā un pateicos arī jums par pozitīvajiem vēstījumiem, sakot, ka jūs esat gatavs turpināt eh, tuvināšanās procesu Eiropas Savienībai. Jā, tas tiesa, ka vakardien Junkers neminēja ne ar vārdu, neminēja specifiski paplašināšanās procesu prioritāšu vidū, bet tas tiesa arī, ka viņa lieliskajā izcilajā runā viņš neminēja arī citus svarīgus jautājumus, piemēram, attiecības starp Eiropas Savienību un Krieviju, attiecības starp Eiropas Savienību un Turciju. Esmu pārliecināts par to, ka Eiropas Savienības paplašināšanās joprojām ir Eiropas Savienības prioritāte. Es arī vēlētos norādīt, ka savā iepriekšējā mandāta laikā jūs, eh, jums bija ļoti kvalificēts advokāts Tānoka kungs, referents, un tiešām ir ļoti žēl, ka viņš pametīs Eiropas parlamentu, bet esmu pārliecināts, ka šeit Eiropas parlamentā jums ir daudz draugu. Man ir viens jautājums par nacionālisma pieaugumu un polemiku Rietumu Balkānu valstīs attiecībā uz pagātni. Jūsuprāt, ko jūs varētu darīt, lai šīs liesmas nodzēstu? Dank, äh, dāķi. Sirsnīgs paldies. Tā kā man uh, ir uh, nedaudz jāatstāj zāle, tad lūkšu kolēģi Plenkoviču turpināt vadīt šodienas sēdi. Un šodien arī gribu uh, izmantot iespēju un teikt paldies, paldies par lojālo un uh, profesionālo sadarbību, kāda bija pēdējo gadu laikā. Tiešām ir uh, ļoti vērtīgi zināt, ka man ir tāds vietnieks uh, un tiešām viss būs vislabākajā kārtībā. Es uh, sveicu tevi un sveicu arī ar veiksmīgajiem vēlēšana rezultātiem Horvātijā un visām tām pozitīvajām sakām, kas no tā izrietēs. Un es eh, domāju, ka tas ir tāds simbolisks fakts, ka tu vadīsi šo sēdi, jo zinām, ka Balkānos no pagātnes ir nā, eh, spriedzi un daras problēmas nav atrasināts un ir nepieciešams, lai būtu skaidra vadība Balkānos, eh, kas atbalstītu Eiropas ideju. Eiropa Um, darbojas tā, ka um, robežas nav vajadzīgas. Tā nevarēs atcelt pilnībā robežas, bet uh, līdz ar to arī daudzas problēmas kļūst atrisināmākas, ja šis eiropeiskais uh, gars tiek, tiek, tiek atbalstīts, un to jūs redzat, piemēram, faktā, kā nav praktiski robežas starp Vāciju un Franciju šeit, šajā reģionā. Un es jums vēlētos novēlēt tādu pašu attīstību Balkānos. Mums šāda attīstība bija pirms 50 gadiem, bet Balkānos novēlam jums tieši tāpat rīkoties. Tas ir tagad jūsu aktīvās rīcības laiks. Andrei, lūdzu, es aicinu tevi turpināt vadīt sēdi. Vielen dank, Elmar. Paldies, Elmār. Un tagad vārds Edvardam Kukanam. Paldies, priekšsēdētāji, gudatais premjerministra kungs, esiet sveikts uh, Eiropas parlamentā un AFIT komitejā. Ir vienmēr tiešām liels prieks apmainīties viedokļiem ar tik pieredzējušu politiķi, kāds esat jūs, un arī apsveicu jūsu uh, neatkarības gada dienā. Zinat, ka Slovākija ļoti aktīvi piedalījās eh, arī neatkarīgās Melnkalns eh, eh, radīšanā un mēs kā prezidējošā valsts arī tad nu, darīsim visu, lai varētu noslēgt sarunas pie vēl atlikušajām sarunu sadaļām. Kā teica priekšsēdētājs Broks, jūs esat flagmanis reģionā Eiropas integrācijas procesā. Mums ir ļoti liels prieks to konstatēt. Mēs vēlamies arī palīdzēt. Jums vēlos minēt divas lietas. Novērt, gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Ir daudz dažādi eh, sarežģīti jautājumi. Bet neviens nevar noliegt, kā Melnkalna ļoti daudz sasniegusi Eiropas integrācijas procesā ir arī tagad NATO sastāvdaļa, dalība valsts, kā arī augstnovērtējam šo eh, CFSI atbilstību sarežģītajā politiskajā situācijā. Un otra lieta - jūsu apņemšanās arī sadarboties ar citām reģionu valstīm. Ļoti labas kaimiņa attiecības ir svarīgi. Ir svarīgs sasniegums par vēlēšanām. Oktobrī būs vēlēšanas atbilstīgi jaunai likumdošanai un uh, Tas arī būs e, pārbaudījums, redzēsim, kā šīs rekomendācijas darbojas. Jautājums sekojoši. Nu, kāda ir noskaņa pirms vēlēšanām? Thank you. Paldies. Un tagad Kānkungs. Thank you. Uh, Prime Minister. Paldies, premjerministra kungs, esiet sveikts Strasbūrā. Arī vēlos apsveikt e, jūs par, e, ar, apsveikt jūs ar desmit uh, gadu gada dienu. Es esmu referents par Bosniju, Hercegovinu, un esmu ļoti satraukts par notikumiem tur. Melnkalnei ir izdevies veiksmīgi tuvināties Eiropas Savienībai un arī NATO. Tādēļ arī, kā attiecības tā eh, starp eh, bosniešiem un eh, melnkalniešiem ir šīs attiecības ir uzlabojušās. Jūs uh, sadarbojaties ar Bosnijas uh, um, partneriem. Kā jūs iecerat risināt dažādas etniskās un uh, no nu, kultūrālās atšķirības problēmas? Paldies! Liels paldies! Austrovičas kungs, lūdzu. Paldies, Andrei! Premjerministra kungs! Jums ir taisnība, ir tikai viens veids, kā izveidot uh, nākotnes melnkalni, tās ir ekonomiskas sociālās reformas. Zinu no savas pieredzes, es vadīju arī iestāšanās sarunas savā valstī, un es redzēju, kādas izmaiņas tas nesa, kādus rezultātus mēs sasniedzām, iestājoties Eiropas Savienības klubā, un jums jau ir arī NATO iestāšanās pieredze. Dek demonstrācijas, kas bija Melnkalnē pret iestāšanos NATO. Jautājums uh, par to, kāds uh, atbalsts ir sabiedrībā tiecībā uz uh, Melnkalns iestāšanos Rietumvalstu klubā, cik daudz jūs strādājat tieši ar iedzīvotājiem sabiedrību, jo sabiedrības atbalsts ir vissvarīgākais. Tas ir fundamentāli. Uh, Eh, nozīmīgs, lai varētu iesaistīties eh, šajā klubā, un mēs jūs arī, protams, šeit gaidām. Paldies, Sandra Kalniete! Uh, thank you, Mr. Prime. Paldies, premjerministra kungs, es esmu šeit. Kā Petras, es arī esmu no Baltijas valstīm, un es zinu, ko tas nozīmē būt kandidēta valstī un piedalīties iestāšanās sarunās. Es gribu tiešām jūs apsveikt. Uh, ar eh, ievērojamo progresu, kādu ir panākusi Melnkalni sarunās par iestāšanos, kā arī apsveicu par sasniegumiem ceļā uz NATO. Es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgs signāls integrēt Melnkalni Eiropas Savienībā. Tas ir svarīgs signāls visam Rietumbalkānu reģionam. Es tiešām nožēloju to, ka šo uh, Um, šī Salonika apņemšanās par Rietumu Balkānu tuvināšanos Eiropas Savienībai, ka šī vienošanās ir ļoti lēni īstenota. Nožēloju, ka arī paplašanāšanās entuziasms Eiropas Savienībā noplok. Taču atceroties lēmumu par uh, šo Big Bang 2004. gadā, es zinu, ka arī krīze Kosovā norādīja Eiropiešiem uz to, cik svarīgi ir stabilizēt eh, jūsu reģionu. Esmu pārliecināta, ka arī migrācijas krīze palīdzēs Eiropiešiem labāk saprast to, ka mēs vairs nevaram atļauties Rietumbalkānu nestabilo situāciju. Es tiešām vēlu jums panākums vēlēšanās. Vēlēšanas ir ļoti svarīgas lai varētu izveidot tādu valdību, kas uh, būtu noskaņota reformēt valsti, lai varētu arī turpināt iestāšanās procesu Eiropas Savienībā. Paldies! Liels paldies, Sandra! Visi, kur vēlējās, ir izteikušies. Es arī biju runātājs sarakstā. Un tagad. Uh... Runātājs saraksts ir izsmelts un izmanto šī iespēja. Eh, runāt par Pelviča kunga eh, teikto un eh, citiem. Un tāpat arī gribu vēlreiz uzsvērt to, ka jūsu virzēšanās uz Eiropas Savienību un NATO ir notikusi diezgan ātri, attīstība ir ļoti nozīmīga. Tāpat vēlos. Uh, vēlēt, lai eh, jūsu darbība būtu veiksmīga, neskatoties uz, eh, teiksim, dažādi nedaudz eh, mainīt tu noskaņa Eiropas Savienībā par paplašināšanos, un gribu uh, sveikt jūs arī Horvātijas vārtā, un es gribētu teikt, ka uh, attiecības starp mūsu divām valstīm nu, par tām būtu jārunā vēlos, lai visas neskaidrības uh, tiktu uh, izskaidrotas, un lai mēs varētu strādāt par labu stabilitātei uh, Rietumbalkānos. Un tagad es gribētu aicināt jūs uzstāties, lai jūs varētu atbildēt uz tiem jautājumiem, kas tika uzdoti. Paldies! Pāžņi. Dāmas un kungi, godātie deputāti, vispirms liels paldies eh, par eh, jūsu uzmanību, ko pievēršat dialogam ar Melnkalnu, un tiešām liels paldies arī par jūsu atbalsta vārdiem. Es tiešām no sirds pateicos arī Plankoviča kungam eh, par jūsu Uh, laipnajiem vārdiem un arī apsveicu jūs ar lieliskajiem uh, vēlēšanu rezultātiem. Tiešām ceru, ka ļoti efektīvi arī strādāsiet Horvātijas valdībā, un tas noteikti tikai vienīgi stiprinās mūsu kaimiņā tiecības. Mēģināšu atbildēt pavisam īsi. Tik uzdots jautājums cita starpā par uh, to, ka Brisele vairs īpaši entuziastiski nav noskaņot attiecībā uz paplašināšanos, kā es par to jūtos, no atbildējuši atklāt. Protams, ka es gribētu dzirdēt vairāk mudinošu vārdu. Ne tikai sakot, ka Eiropas Savienības durvis ir vaļā un citiem plašiem paziņojumiem, bet tik tiešām, lai uh, būtu arī tāda padziļināta, nopietna interese no Briseles administrācijas puses, lai tiktu vairāk runāts par to, kāda varētu būt Melnkalnes iestāšanās uh, ietekme visā Eiropas Savienībā. Man prieks, ka jūs to minējāt. Rietum Balkāni tagad uh, piedalās Eiropas Savienības integrācijas procesā, tādēļ uzskatām, ka Berlīnas process arī ir uh, piešķīrs jaunu dimensiju Eiropas Savienības politika attiecībā uz Rietum Balkāniem. Mums ir jāturpina šajā virzienā Mums ir uh, jāatjaunina, jāuzlabo Berlīnas process. Runājot nu, par tik svarīgām kandidātu valstīm. Es pateicos arī referentam par viņa iesaisti dalību procesā. Paldies par jūsu vārdiem. Un tas, ko jūs arī teicāt, jā, iekļaujoša valdība. Tā sniegs politisko stabilitāti, Tā ļaus arī koncentrēties uz ekonomiskās izaugsmas veicināšanu. Pilnībā, protams, respektējot uh, arī apvienotās karalistes uh, pilsoņu lēmumu balsojot par Brexit. Es tomēr domāju, kā Melnkalnē cilvēki ir apņēmības pilni iet Eiropas Savienības integrācijas ceļu, kā jau es teicu. Uh, Eh, tas mums nozīmē stabilitāti. Īstenojot reformas, mēs arī turpināsim sniegt savu ieguldījumu. Jūs arī eh, runājāt par eh, opozīcijas bloku, par referendumu, tiecībā uz iestāšanos NATO. Jūs zināt, jūs sekojat notikuma attīstībai, jūs zināt, ka Šī nav gluži iniciatīva, ar kur nāca klajā opozīcijas eh, pārstāvi. Jūs zinat, eh, kurš statotiskajā sabiedrībā iestājas par šo referendumu, eh, cerot, ka tas novēlos Melnkalnes iestāšanos vai pat pieliks tam punktu. Līdz ar to ir šis spiediens, viņi vēlas iegūt varu, izmantot visas iespējas, lai uzvarētu vēlēšanās un pārņemtu vāru. Nu, mana nostāja šeit ir ļoti skaidra. Nu, esmu to atkārtojis jau vairāk kārt. Melnkalns konstitūcija neparedz šāda veida referendumu organizēšanu. Parlaments vienīgais, kas var pieņemt uh, šo lēmumu, un katram te ir jāspēlē savu lomu parlamentam ir jāpārņem uh, konstitucionālā pārstāvniecības vāra, un es arī nevaru nā, runāt nākamā parlamenta vārdā, būs vēlēšana 16. oktobrī, un tad uh, tiks izveidots parlaments. Esmu pārliecināts, ka manas vadītā pārtija spēlēs joprojām uh, svarīgu lomu Melnkalnes politiskajā sfērā. Es domāju, ka katras sistēmas institūcijai ir jādara savs darbs, lai nu kā galavārds, protams, būs jaunajam parlamentam. Tad arī bija uh, jautājumi par to, ka nu, Krievija, Krievijai īsti nepatīk tas, kā mēs tuvināmies NATO. Bija arī jautājums par to, kādas ir mūsu attiecības. Vēlos atgādināt. Uh, kā vēsturiski Melnkalnai un Krievijai vienmēr bijušas ciešas attiecības. Pavisam nesen arī svinējām mūsu labo attiecību gada dienu, taču tas nekādā gadījumā mūs nenovirzīs no mūsu galvenā mērķa proti pieņemt jaunu vērtību sistēmu, lai izveidotu priekšnoteikumus pilnīgai Melnkalnes integrācijai, ir atlantiskajā civilizācijā. Tas nenozīmē, kā mēs tagad decināsim tiltus mūsu ilgtermiņā draugiem. Ja viņi to nedarīs, tad nekādā gadījumā mēs to nedarīsim. Mēs nevēlamies pasliktināt savas attiecības. Nē, mēs šeit iestājāmies par savām nacionālajām interesēm. Kā es teicu, uh, Tad Melnkalnai un arī citām Rietumu Balkānu valstīm ir jākļūst par Eiroatlantiskās uh, sabiedrības sastāvdaļu. Jums ir taisnība, protams, ka Krievijai tas nepatīk. Uh, nepatīka Melnkalne var kļūt par NATO dalību valsti. Viņiem tas nepatīk, jo mainās arī attiecības starp Krieviju, Eiropas Savienību un Krieviju un NATO. Tomēr es domāju, ka soli pa solim šīs attiecības tomēr normalizēsies, uzlabosies un atgriezīsies pie tām, kādas tās bija pagātnē jau tikai dažus gadus atpakaļ. Vien jau liekas, ka šīs attiecības bija harmoniskākas. Jebkurā ja gadījumā mēs turpināsim šo darbu. Baličiks kundze arī runāja par vēlēšanu sarakstiem. Ar tātad um, šīm modernajām tehnoloģijām, kas tiks izmantotas vēlēšanās ārvalstu eksperti arī visu uzraudzīs un tad uh, um, pēc visiem testiem tika identificēta tikai viena kļūdiņa šajos vēlēšanu sarakstos. Var apliecināt, ka dažus gadus atpakaļ visa šī sistēma ir pārbaudīta. Un tad tika konstatēts, ka uh, viss darbos ļoti labi. Tad bija arī jautājums par to, uh, kāda būs valdība, vai tā būs uh, līdzsvarota un apņēmības pilna turpināt Eiropas Savienības integrācijas procesu. Atbildi ir jā. Mūsu apņemšanās Eiropas Savienības integrācijā, kā arī NATO integrācijā. Mūsu apņemšanās ir absolūta. Es ceru, ka pēc vēlēšanām izveidosim jaunu valdību, kas varēs koncentrēties savā darbā uz galvenajām mūsu ārvalstu, ārlietu politikas prioritātēm par termelektrostaciju. Šis projekts apstiprina to, ka pilnībā respektējam Eiropas uh, standarts attiecībā uz uh, eh, CO2 samazinājumu. Grieķijas uh, deputāts uzdev arī jautājumu par draudiem un par NATO aizsardzību. Vēlos teikt, ka mēs visas uh, Rietu un Balkānu valstis esam kaimiņi, vai mums tas patīk vai nē, taču šo tiešām reģionu ik pa laikam raksturu nestabilitātes un satricinājumi. No vēstures esam ļoti daudz mācījušies. Mācījušies arī to, ka mūsu uh, resursi nav pietiekami. Tā, protams, ir mūsu problēma, bet tā ir Eiropas problēma. Kāda varētu būt atbilde? Tā ir principā integrācija, kurā ir jāpieliek punkts šāda veida praksei. Balkā līdz šim ir dzīvojuši tādu izolētāku dzīvi. Horvātija un Slovēnija, kuras ir iestājušās Eiropas Savienībā, tomēr mēs redzam, ka Rietumu Balkānu reģionā Melnkalnas uh, eh, ekonomika ir uh, visdinamiskākā. 6000 eiro uz uh, vienu cilvēku. Eiropas Savienībā vidējais rādītais ir 2800 tūkstoši. Līdz ar to par iestāšanos uh, mums ir tiešām jāiekāp šai pēdējā vilcienā. Un es domāju, tas pavērs jaunas ekonomiskās attīstības iespējas. Pētera kungs arī liels paldies jums par atbalstu, atbalsta vārdiem Melnkalnai arī var piekrist jūsu sacītajam par to, ka vēl joprojām ir eh, novērojama liela reģionāla nestabilitāte. Redzam arī šeit dažādus eh, indikātors un norādes attiecībā uz to, kas ir noticis pēdējo gadu laikā. Jā, runājot par Eiropas integrācijas procesu, tad eh, jā, nu mūsu uh, Eh, perspektīvas bija visai labas, taču, diemžēl, eh, sākām saņemt signālus, kas iet tā virzienā, kuru minējāt jūs par šo nestabilitāti, satricinājumu spēki joprojām ir aktīvi un eh, mums no abām pusēm, abiem partneriem ir jāstimulē vēl vairāk šī Eiroatlantiskā iestāšanās integrācija. Tad bija arī vēl jautājumi par valdību prioritātēm, cīņā pret korupciju, kā jau es norādīju. Esam mainījuši likumdošanu šajā uh, sfērā ar jauna, uh, jauns tiesiskais satvars. Esam jau sasnieguši labus rezultātus un ļoti daudz darām, lai uh, izskaustu sistēmiskās eh, korupcijas saknes. Jautājums ir par to, kā no eh, izglītības, veselības aprūpes eh, izravēt visus šos asnus, kas veicina korupciju. Tālāk par nacionālisma uzplaukumu reģionā kādas ir mūsu attiecības ar Kosovu. Te vēlos norādīt, ka esam apņēmības pilni īstenot iecietību un toleranci starp dažādām tautām, reliģiskām grupām. Es domāju, ka esam jau to pierādījuši. Esam to darījuši jau agrāk. Vienkārši ir jāpa, jāpaplašina sadarbība ar mūsu kaimiņiem. Nav nekādu problēmu ar Kosovas robežām, kā tas eh, bija ar eh, Bosniju un Hercegovinu. Es nelielu brīdi, jā, bija šais eh, robežu konflikts ar Bosniju Hercegovinu, taču lielākoties tas bija saistīts ar iekšējām politiskajām atšķirībām Bosnijā Hercegovinā šī iniciatīva mainīt robežu, taču drīz pēc tam mēs redzējām, ka komisija rekomendācijas no 90. gadiem par robežu saglabāšanu. Tas viss ir jāievēro, jārespektē. Ar to mums nav nekāda problēma. Mums nav problēma ar Kosevu, Kosovu, nav nekādu grūtību. Bija, protams, viedokļa atšķirības, kas ir uh, tāda iekšēja uh, politiskā rakstura, bet uh, esam ratificējuši vienošanos kas tika parakstīta Vīnē gadu atpakaļ. Parlaments ir to visu ratificējis, un kad Kosova būs gatava, tad arī mēs visu to parakstīsim, kas vēl ir atlicis, tātad starp valstu vienošanos. Paldies arī Kuken kungām par labajiem vārdiem un apsveikumiem. Pateicos arī Kuken kungām par viņa ieguldījumu un atbalstu Melnkalnas ceļā uz Eiropas Savienību. Un arī var piekrist tam, ko jūs sakāt Na, par uh, Melnkalnas apņemšanos īstenot labas kaimiņa attiecības. šīs vēlēšanas būs tiešām izšķirīgas. Apliecinājums arī par to visu, kas ir paveikts pēdējo desmit gadu laikā. Ir neliela minoritāte citās Rietumbalkānu valstīs, kas joprojām vēlas palikt ārpus integrācijas procesa. ir šo spēku pretstats un opozīcija citās valstīs, kur mainās valdības. Bieži vien tiek turpināta uh, jau aizsāktā politika. Tādēļ šīs vēlēšanas ir ļoti svarīgas. Bija, protams, arī jautājums par uh, problēmu risināšanu attiecībā uz etnisko, reliģisko uh, toleranci. Jā, nu šeit mums ir multisekulāra tradīcija. Esam darījuši visu, lai uzlabotu vēl vairāk situāciju. Un te Melnkalna ir ļoti labs piemērs. Te atsaucos arī uz minoritātēm. Visas minoritātes atbalsta neatkarības um, tendences. Un es vēlos arī jums pateikties par ļoti liederīgiem padomiem, ko sniedzāt mums balstoties savu pieredzi. par sabiedrības noskaņojumu attiecībā uz iestāšanos NATO un Eiropas Savienību. Izborni procesi nav. Par 50% palielinājās atbalsts pēc pēdējām aptaujām. Un es domāju, ka tas pierāda to, ka mūsu politika ir veiksmīga. Domāju, mm, ka mēs gūsim vēl vairāk atbalstītāju pēc uh, iestāšanās NATO. Jau tagad aptaujas rāda, ka 80% pilsoņu saka, ka viņi zina, ka mūsu valsts iestāsies NATO un neatkarīgi no sakotnējās nostājas viņi nesaskata vēsturu problēmu. Runājot par Saloniku aģendu, e, tā tomēr netika piemērota, par ko arī paust, tika paustas nožēlas. Iespējams, e, šis impulss integrācija Rietumu Balkānu valstīs nav bijis pietiekami spēcīgs, lai to īstenotu, bet um, tas tomēr pastāv un uh, 99. gada krīze Kosovā bija brīdinājums starptautiskai kopienai. Un pēc tam Rietumu Balkāniem tika piešķirts arī daudz vairāk uzmanības. Migrācijas krīzē man šķiet būs tieši tāds pats efekts. Es uzskatu, ka tās ir ne tikai ES prioritātes bet arī mūsu valsts prioritātes. Man šķiet, ka paplašināšanās process jāskata kā potenciālais risinājums šai krīzei. Šobrīd Eiropas situācija pierāda, ka te pastāv zināmas problēmas ar arhitektūru, bet tas nenozīmē, ka jāatsakās no. Uh, vīzijas, kas ir labi pamatota, un es domāju, ka mums ir jāturpina uh, šo kursu. Jā, paldies. Paldies par uh, ļoti skaidru atbildu uz visiem jautājumiem. Mēs jums uh, vēlam veiksmi turpinot Eiropas ceļu. Tāpat arī veiksmi vēlēšanās oktobrī. Un tagad neliels pārtraukums pirms ieradīsies Dalēlama.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

Bitte Platz zu nehmen. Es aicinu jūs ieņemt vietas. Esmu ļoti gandarīts, eh, ka viņas svētība Dēlēlāma ir eh, šodien ieradies eh, mūsu komitejā. Es domāju, ka tā jau ir otrā reize pēc 2006. gada, kad viņš šeit viesojas komitejā. Un esam ļoti gandarīti atkārtoti ka, par to, ka viņš ir radis ceļu šeit ierasties. Pirms tam viņš tikās ar Eiropas parlamenta priekšsādātāju. Un jāraugās un jāatzīst, ka šīs sarunas mūsu skatījumā ir ļoti nozīmīgas. Mēs um, Dalai Lāmu um, redzam kā ļoti um, lielu garīgu vadītāju un šī, šo kāru un vardarbības laikā uh, viņa um, vārdi un vēstījums par uh, nevardarbību balstoties uz uh, vērtībām, neatkarīgi no uh, tā, kurai reliģijai mēs. Uh, um, esam piekritēji, ir ļoti, ļoti nozīmīgi, un tādēļ mēs ar lielu nepacietību gaidām, uh, ko viņš teiks. Es tikko uh, ar uh, viņu runāju, un ir pilnīgi skaidrs, ka mēs šeit, kā Eiropas uh, Savienība, esam par vienas Ķīnas uh, politiku. Uh, ka mēs neprasam Ķīnas sadalījumu vai neatbalstam to. Un ka tā arī vienmēr ir bijusi Dalailāmas politika, proti jautājums par identitāti un autonomiju Tibetas tautai risināt, lai vērtību at, vērtībām atbilstoši tā, tā varētu dzīvot. Un es domāju, ka tā ir katras um, nacionālitātes, katras um, uh, kopas um, tiesības, lai būtu šīs tiesības, lai kultūras un reliģiozā identitāte netiktu zaudēta. Un um, jāraugās arī un jāsaka arī, ka Tibeta ir ļoti nozīmīga esam daudz kārt runājuši par klimata pārmaiņām šeit parlamentā. Un eh, Tibetas eh, plato ir arī ļoti nozīmīgs eh, visai pasaulē. Tiešām visai pasaulē, un arī to mums vajadzētu iekļaut mūsu pārdomās. Šī uh, vizīte nav vērsta pret kādu, šī vizīte ir vērsta, lai mēs diskutētu kopā, kā pasauli var veidot labāku. Un es esmu ļoti gandarīts par viņa uh, svēt, izglītības vizīti šodien šeit un dod uzreiz viņam vārdu. Lūdzu, jums vārds. Mm-hmm. <coughs> Respected brothers. Godātie brāļi un māsas. Es vēlos sacīt, ka nevajadzētu būt nekādām atšķirībām, jo uz pasaules dzīvo 7 miljārdi cilvēku. Mēs visi esam vienas cilvēces ģimene. Tādēļ vispirms es tiešām vēlos pateikties par man doto godu, par man doto iespēju šeit piedalīties. Es tiešām esmu viens no tiem, kas augsti novērtē garīgo Eiropas Savienību. Un es arī vienmēr esmu pārsteigts par šo garu Eiropas Savienībā. Mēs nevēlamies nošķirties no Ķīnas tautas Mēs varam atrisināt savu problēmu. Mēs neredzam atšķirības. Mēs nekādā gadījumā nevēlamies šķelties, bet Ķīnas varas vīri vienmēr atkārto vienu un to pašu šķelšanās, šķelšanās un tā tālāk un tā projām, bet mēs nevēlamies šķelties. Runājot par politisko atbildību Tibetā, kopš 2011. gada es esmu no tā atkāpies, un tagad ar to visu nodarbojas ievēlēta politiskā ele, elite. Es esmu tagad jau vecs cilvēks, man ir 81 gads. Kad jūs skatāties uz mani, vai jūs redzat, ka man ir 81 gads, vai tomēr izskatos jaunāks? So some my friend. Tādēļ. Draugi. Man jautā, kāds ir tās noslēpums, kādēļ tu joprojām izskaties jauns? Un es saku, tas ir noslēpums, ar kur es nedalos. Bet nu jūs redzat, mans prāts, tas ir trenēts. Ir jāizmanto mūsu inteligence. Tas, ko mēs saucam par analītisko meditāciju, tas ir tas, kas tiešām palīdz saglabāt mūsu prātu nomodā. Ir daudz uh, dažādas negatīvas emo emocijas, bailes. Tās ir tādas emocionālas reakcijas, tam nav īsti pamata, bet tas viss ir jāizanalizē pareizi. Piemēram, līdzjūtība. Tur ir iemesli, jā, lai mēs būtu līdzjūtīgi. Tas arī ir mans noslēpums. Līdz ar to mums visiem ir viens un tas pats potenciāls. Nu, vai jūs to izmantojat vai nē, tas ir jūsu rīcībā, bet daži zinātnie, zinātnieki saka, ka cilvēka daba ir līdzjūtīga. Mēs esam septiņi miljārdi, mums visiem ir šis potenciāls, mēs visi varam radīt iekšējo mieru, patiesu iekšējo mieru un pasaules mieru mēs varam sasniegt tikai caur iekšējo mieru. Lai to izdarītu, mēs to nevaram panākt ar dusmām un bailēm. Tāda ir arī mana apņemšanās, varētu pateikt, trīs apņemšanās. Pirmkārt, ir jāveicina tas, lai septiņi miljārdi cilvēki saistos kā viens Es vienmēr par to runāju. Fundamentālā līmenī mēs visi esam vienādi. Sekundārajā līmenī jau parādās atšķirības dažādas tautības, eh, dažādas valstis, reliģijas, dažādas uh, ādas krāsas. Un tajā pat vienā grupā ir atšķirības, izglītīti un neizglītoti, bagātāki, nabagāki, ir daudz dažādu atšķirību ļoti daudz problēmas, ar kurām mēs saskaramies pašlaik, ir tas, ka mēs pārāk koncentrējamies uz šo sekundāro līmeni, tā skaitā arī uz nacionālajiem un reliģiskiem konfliktiem. Mēs pārāk koncentrējamies un izceļam šo sekundārā līmeņa atšķirības. Un ar to mēs nevaram atš, uh, atrisināt problēmas, mēs tās nevaram atš, atrisināt ar spēku tikai dziļākā līmenī Mēs visu varam atrisināt. Līdz ar to viņu problēma ir jūsu problēma. Jūsu veiksmes ir viņu veiksmes un panākumi. Līdz ar to mums ir jāstrādā kopā. Tādējādi Eiropas Savienība, nu vismaz šajā kontinentā, arī pagātnē ir bijuši daudz uh, konflikti, balstoties uz nacionālajām atšķirībām. Tagad jūs esat nobrieduši un jūs domājat par kopīgām interesēm, par vienotām interesēm, un tas tiešām ir brīnišķīgi, un es vienmēr to arī saku, kā Eiropas Savienības gars. To vajadzētu izplatīt Āfrikā, Āfrikas Savienībā, ko daži sauc par Panāfriku. Es domāju, ka Tas tik tiešām ir nepieciešams, lai Āfrikas Savienībā to visu varētu atrisināt. Tas pats attiec arī uz Āziju. Tādēļ tik tiešām man ir ārkārtīgi liels gods šeit ierasties un jūs skatīt sejā un uzrunāt jūs, Eiropas parlamenta deputātus. Jūs eh, esat mani draugi un, un redzu arī šeit senus draugus. atbalstītāji Tibetas jautājumās, jo Tibetas jautājums ir politisks jautājums. Mēs nekādā gadījumā nevēlamies šķelšanos un atšķiršanu. Lūk, pirmā mana apņemšanās ir veicināt šo sajūtu par to, lai 7 miljārdi jūtas viens, otra apņemšanās. Es esmu reliģiska persona, es esmu budists. Es esmu students. Es mācos no lielajiem mācekļiem. Un es vairāk varbūt izskatos pēc filozofa. Un savā ziņā es uzskatu, ka šie lielie mācekļi, mani skolotāji, pareizāk sakot, ir zinātnieki. Un pieņemot šo budistu mācību, daži saka, ka tas ir pretrunā ar prātu, ar saprātu. Tādēļ mums ir brīvība to noraidīt. Visi mani sekotāji teica, Buda, mūki un mācekļi, viņiem nav jāpieņem man eh, mācība, tādēļ, ka viņi man ir padoti. Nē, viņiem ir jāmeklē pašiem, jāeksperimentē pašiem. Un es eju šajā virzienā. Un kā budistu mūks, mana atbildība ir veicināt harmoniju starp dažādām institūcijām cilvēkiem jo mums visiem ir viens vēstījums, mīlestības vēstījums, līdzjūtības un piedošanas tolerances vēstījums, pašdisciplīnas vēstījums. Visām reliģiskajām institūcijām ir šī atbildība. Tas ir mūsu kopīgais pamats, mūsu kopējā prakse. Šajā līmenī mēs varam izveidot patiesu harmoniju balstoties uz to, kas savstarpēji mācāmies, atzīstam un cienam viens otru. Indija ir dzīves piemērs tam. Divu tūkstošu gadu garumā visas pasaules reliģijas tur sadzīvo. Jā, nu ik pa laikam rodas problēmas, bet pāri pāri visam Indijā ir harmonija, kur dzīvo visvairāk iedzīvotāju. Ja šī harmonija, reliģiskā harmonija ir iespējama. Ja tur tas ir iespējams, tad to var arī paveikt citviet pasaulē. Citviet pasaulē tagad ir daudz problēmu, bet mēs redzam, ka ir iespējams dzīvot kopā. Harmoniski, lūk, tā ir man otra apņemšanās, trešā apņemšanās par Tibetu. Esmu tibetietis. Es vairs nerisinu politiskos jautājumus, esmu no tā atkāpies. Tad trešā apņemšanās ir saglabāt Tibetas kultūru. Es runāju par miera kultūru, līdzjūtības kultūru, nevardarbības kultūru. Tālāk arī tibetiešu raksti. Es atklāja, ka tibetieša valoda ir vislabākā, lai aprakstītu loģiku un arī filozofiju. Neviena cita valoda, ne hindu, ne ķīni, ne uh, sanskritā mēs nevaram to aprakstīt. Līdz ar to es tiešām domāju, ka tas ir tā vērts, lai uh, aiz, iestātos un aizsargātu tibetiešu valodu. Tādēļ mēs saglabājam arī savas zināšanas to mūsu skolotāji arī mums ir mācījuši. Tikai un vienīgi tibetiešu budistu tradīcijā tas ir iespējams. Un tālāk ir jautājums par vidi. Kāds ķīniešu vidas eksperts uzrakstīja kādu rakstu, kur tik minēts. Tibetas uh, klimata uh, šīs uh, līdzenuma uh, radītie, radītās klimata izmaiņas. Vairāk kā Ziemeļpals un Dienvidpals. Un ir ļoti svarīgi saglabāt uh, Tībetas vidi, un tas nav svarīgi tikai Tībetas uh, iedzīvotāju labā, bet uh, tieši šo Tībetas upju ieguldījums klimata sasilšanas mazināšanā ļoti svarīgs visai pasaulē. Nu, vēl dažus gadus es uh, pastrādāšu, un tad nu, tiešām būs pienācis mans nopietnais pensijas laiks. Lūk, Tagad jautājumi un diskusija. The... Paldies! Nu, mūsu viesim jādodas prom. Mm, bez piecām desmitos. Bet uh, neskatoties uz to, mums ir daudz runātā sarakstā. Pēdējais ir Tanoka kungs. Uh, EKR, un es ierosinu jums ierobežoties vienu minūti. Es aicināšu pēc iespējas va vairāk uh, deputātu izteikties, uh, un tāpēc aicināšu arī koordinatorus uh, ierobežoties ar vienu minūti, lai pēc iespējas vairāk cilvēkiem būtu iespēja tikt pie vārda. Tagad Preda kungs. Liels paldies, priekšstādātāji kungs. jūsu svētība. Es gribētu tautas partijas vārtā sveikt jūs Eiropas parlamentā. Tas ir liels gods sveikt jūs šodien mūsu sēdē, lai apmainītos viedokļiem par situāciju Tibetā. Un man liekas, ka jūs vizīti noteikti ļoti. Mm, Uh, īpašā laikā tieši uh, plenāra sēdē šodien diskutējām par kā 20 pēdējo sametu tikšanos un Ķīnas uh, nozīmi starptautiskajā kontekstā. Un Ķīna ir ļoti nozīmīgs ekonomiskais. Ekonomiskā vara, bet vēl nav tāda ļoti liela um, nozīmīga vara, jo tas ir saistīts ar cilvēktiesību uh, respektu ar, ar respektēšanu daudzās nozīmēs un ne tikai ekonomiskā ziņā ļoti nozīmīga attīstība. Mēs atbalstam tibetiešu um, identitātes uh, saglabāšanu, kas skar kultūras skabalāšanu nevardarbīgā veidā, tieši tā kā jūs to uzsvērāt. Thank you very much, Mr. Paldies, Kāna kungs. Jo ne, mēs, mēs uzklausīsim vairākus. Es domāju, ka man jāatbild uz katru jautājumu. Jo es taču neceros uh, visus komentārus. Es nevaru paturēt prātā. Man jāpieraksta tad vai kā. Ok, yeah. then next question. nu tad nākamais jautājums. Kāna kungs? Tanuka kungs. Lūdzu. Uh, prieks jūs sveikt Strasbūrā, augsto viesi, un uh, es un D vārdā. Paldies jums par visu to darbu, ko jūs darāt visā pasaulē. Šī modernā līderība, mierpilna līderība ir lielisks piemērs visai pasaulē un arī Tibetai. Daudzi parlamentā ļoti noropējušies uh, par noziegumiem pret uh, uh, musulmaņiem, kam nav uh, savas valsts, savas pilsonības. Ajansuki uh, no Mjanmāras uh, ilgu laiku atradās cietumā par savām pārliecībām. Es uh, ceru, ka Šie cilvēki, par kuriem eh, viņa iestājas eh, Mjanmārā, tomēr eh, piedzīvos labākus laikus. Paldies! 12 jautājums mēs noklausīsimies. 12 ir padaudz. 3, 2, kaut kā tā. Van Bālenkungs. Paldies priekšsēdētājiem! tā Tanokungs, jūs svētība. Lēpni lūdzam, ka ir grupas vārdām, konservatīvo reformistu vārdām. Es vienmēr esmu atbalstījis uh, Tibetu un tibetiešus, esmu kritizējis uh, Ķīnas tautas republiku, kas cenšas apspiest tibetiešus, atņemt uh, viņu tiesības uz autonomiju un uh, viņu dzīvesveidu. Man prieks uh, par jūsu komentāriem par to, ka Ķīna ir um, integrēta un ka jūs nevēlaties šķelties neviena. Nu, Man prieks, um, ka Tibetai ir tāds garīgais līderis un jums ir lieliska humora izjūta, kas atbruņo jūsu kriteķus un šķiet ar vecumu jūs kļūstat aizvien tāds uh, asprātīgāks un uh, tas ir lieliski. Uh, Es eh, jums novēlu vēl daudzus gadus, aktīvus gadus, eh, eh, cenšoties panākt mieru un, un brīvību jūsu tautai. Jautājuma nav. Jautājuma tur nebija. Labi, lieliski. Uzklausīsim vēl vienu. Van Bālinkungs. Jā, es pilnīgi piekrītu Tanaka kungam, trešās grupas pārstāvim. Ļoti Te pareizi jūs teicāt, un man gan ir jautājums jūsu svētība. Jūsu dzīves laikā jūs esat uh, mēģinājis runāt ar ķīniešiem miermīlīgi, jūs uh, nepieprasījāt um, neatkarību, bet uh, kultūras autonomiju. Vai uh, kaut kur parādījās sajūta, ka jūs esat tuvu Jā, šie jautājumi bija tādi līdzīgi, varbūt varam apkopot. Nē, tad varam uzklausīt vēl vienu. Nē, ļaujiet man atbildēt. Principā Ķīnā pie varas ir tā pati komunistiskā partija, viņiem ir tā pati konstitūcija. Īstenībā gan uh, pēdējo 20-40 gadu laikā ir bijušas vairākas izmaiņas šodien budistu iedzīvotāji. Ķīnā veidoja 400 miljonus aptuveni. Daudzi budisti Ķīnā sāka saprast, ka Tibetas budista tradīcija ir ļoti autentiska, un daudzi no viņiem vēlas mācīties no tibetiešiem. un uh, Ķīnas politiskā elite ir rādītāji, ir uh, zīmes, ka viņi sāka saprast, ka viņu pagātnes politika nav realistiska, ka kaut kas tur notiek, kaut kas tur sāk uh, kustēties, un viņi sāk domāt, kā atrisināt daudzas problēmas, kas viņam ir, iekļaujot Tibetas problēmu, ka ir problēmas zīmes. Bet politiskajā režīmā, eh, ņemot to vērā, saprotam, ka tas ir sarežģīti. Mm-hmm. Bet pat eh, veciem režīma piekritējiem eh, sākas kaut kāda kustība, tā kā cerība ir. Un es domāju, tas ir svarīgi arī globālajai pasaulē, arī Eiropas eh, Savienībai gūt motivāciju uh, nedaudz uh, pātrināt to, kas notiek Ķīnā, ka nedaudz pakritizēt varbūt. Tas dažreiz palīdz, jo Ķīnas režīma piekritējiem tas izraisa dilemmu, viņam jādomā, kā to risināt. Un šādos brīžos pasaules uh, spiediens noteikti uh, varētu kaut ko pavirzīt uh, uz priekšu viņu domāšanā. 60. un 70. viņam tas nerūpēja. Tagad situācija ir mainījusies. Tā ir atbildes pirmā jautājuma un trešo vai vajadzēja. Tur tas tas bija. Bet par musulmaņiem arī bija jautājums. Kad es pirmo reizi izdzirdēju, ka notiek uzbrukumi musulmaņiem Birmā, es biju Vašingtonā. Tad daži mediji man jautāja par to, un uh, es teicu, es gribu dalīties, es gribu pateikt šiem uh, Birmas uh, musulmaņiem. Tas ir cilvēkiem, ja eh, jūs, eh, jums ir problēmas, tad iedomājieties Budas seju. Buda noteikti būtu pasargājis musulmaņu brāļus un māsas. Un nu, tad es eh, tikos ar politiķiem ASV un Un es pieminēju šo problēmu. Nu, nu tad, uh, tā kā šī lieta bija ļoti sarežģīta, tad par to valdīja klusums ilgu laiku. Bet man, kā Nobela prēmijas ieguvēja, man, man šķita, ka man bija jāizsakās, man bija jānosoda šī situācija, šī netaisnība. Kopš 11. Uh, septembra notikumiem. Es uh, vēlos, lai islāms mainītos. Jo eh, es pazīstu musulmaņu kopienu Ķīnā. Ļoti miermīlīgi cilvēki, nekad nekādu strīdu, nekādu konfliktu. Man ir daudz draugu, musulmaņu draugu gan Ķīnā, gan Indijā, un uh, Viņi ir ļoti uh, apņēmušies cilvēki. Es nezinu, kur ir problēma. Budistiem ar musulmaņiem nekad nav bijis problēma. Un daži no šiem teroristiem, kas uh, terorizē pasauli, nu, viņi nav īsti musulmaņi, viņi nav, viņi nepārstāv islāmu. Tagad pēdējo mēnešu laikā man bija iespēja izteikties vairāk kārt gan ASV, gan Eiropā. Vispār pats formulējums teikt uh, teroristu, musulmaņu teroristu vai budistu teroristu, tas nav pareizi. Jā, cilvēki kaitē citiem cilvēkiem, ne viņi nav nedz īsti musulmaņi, nedz īsti budisti, jo tur ir pavisam citam tradīcija, filozofija. Ja uh, jūs uh, kaitējat citiem, tad um, jūs neesat īsts musulmanis, un džihāda nozīme nav, neno, nav kaitēt citiem. Džihāds ir uh, cīņa, bet ar iekšējā cīņa, ar jūsu emocijām. Īstenībā tā cīņa pret destruktīvām emocijām, kā dusmām, bailēm. Tā tad uh, īstie praktizējošie musulmaņi nav vardarbīgi Nu, tā kā jebkuras citas uh, reliģiskās grupas uh, pārstāvji. Nu, ka šeit mums noteikti jānošķir. Ir daži agresori, daži huligāni, varētu teikt, bet nevajadzētu to vispārināt. Par pamatu ņemot vērā fonu, uh, izcēlesmi uh, vai reliģisko piedarību. Uh, Eh, Times eh, žurnālā ASV uz vāka vienreiz bija eh, attēloti budistu mūki un bija uzrakstīts budistu teroristi. Tad tas man lika sajusties diezgan ērti. Tas tā nevar būt. Tas nav pareizi. Un, un tad dažreiz tiekoties, lieliska iespēja iepazīties labāk. Man ir dažādas pieejas, es tiekos ar akadēmiķiem. Un skatos, kā, kur ir līdzības, kur atšķirības, kur ir uh, atšķirības mūsu filozofijā koncepcijās. Daži saka, jā, ir Dievs, ir rādītājs. Mēs sakam, ka tāda viena radīt, radītāja na, nav. Un, uh, un tad droši vien citi saka, ka mūsu reliģija nav pārāk iekpilna. Līdz ar to Man, man ir viens draugs, kristiešu biskaps, un viņš mani apraksta par tādu nešpētnu, un es atkal viņu tieši tāpat aprakstu, nu, ka mēs tā jokojamies viens ar otru, un vienu dienu Viņš man saka, ka viņš gatavs doties debesīs. Tā es saku, es varbūt došos pretējā virzienā, varbūt pat ellē. Tas, tās visas tādas dažādas koncepcijas, dažādas filozofijas, bet mērķis ir viens - panākt vairāk līdzjūtības un hmm, ideju par to, ka mūs visus radīja Dievs. Varbūt neviens un tas pats Dievs, bet nu, Dievs, kaut kādā veidā mēs visi esam Dieva bērni. Un mums visam ir mīlestības potenciāls. Neskatoties uz to, ka filozofijas ir dažādas, bet uh, mērķis tam ir viens. Nu, un tad var tikties ar dažādu reliģiju pārstāvjiem kas arī praktizē šo reliģiju, teiksim, šo bīskapu Tudu, ko es pieminēju, Tomas Mārtinu, un es, tad arī bija viens katoļu mūks Barcelonā, kura vārdu es ne, nezinu. Viņš dzīvoja piecus gadus kā eremīts, bez uh, karstēdiena. Uh, ēda maizi piecus gadus. Un es viņam pajautāju, kā, kādu reliģiju viņš praktizē. Viņš man teica, ka piecus gadus viņš praktizē mīlestību. Un es uh, ieraudzīju kaut ko īpašu viņa acīs tajā brīdī. Un nu, tas, manuprāt, ir uh, katoļu ticība. Katoļu ticības uh, kodols. Tad man ir arī lieliskie musulmaņu draugi, praktizējoši musulmaņi. Tad apmanīties uh, ar šo dziļāko pieredzi ir uh, ļoti noderīga, lai izprastu tradīcijas. Un tad uh, svētceļojumi pastāv uz dažādām uh, vietām un uh, klusā meditācija svētajās vietās. Jūs tā kā sajūtat vibrācijas. Tas arī ļoti noderīgi. Es devos sveceļojumā uz Jeruzālēmi. Es tur apmeklēju uh, antīko baznīcu un pēc tam mošēju. Un es uh, klusi meditēju. Daži mani draugi ierodas pie manis uh, Indijā, un mēs kopīgi meditējam. Kristieši, budisti, hinduisti, vietējie musulmaņi mums pievienojas. Un uh, 20 minūtes mēs visi kopīgi klusi meditējam. Un šāda praksa ir ārkārtīgi noderīga lai šo garīgo brālību stiprinātu. Un šādi cilvēki cenšas. Un šādi notiek apmaiņas Nu, un, protams, notiek dažādi notikumi, satraucoši notikumi Sīrijā, Irānā, Lībijā, Francijā, Briselē, Afganistānā. Nu, un tad ir šīti un sunīti. Uh, tie tie paši musulmaņi, principā. Visam pamatā ir uh, mīlestības, piedošanas uh, uh, vārds. Un uh, pēkšņi viņi to pagriež un izmanto slepkavošanu, un tas ir nepiedodami. Pat neatkarīgi no tā, vai jūs esat reliģiski vai neesat, jums vienkārši jāsadarbojas, lai glābtu cilvēku dzīvības. Tā es to saprotu. Paldies! 30 sekundes tagad es uh, uh, jums uh, piešķiru. Pieci cilvēki - Bohner, Kastaldo, Borgēzio, Man un Gomes. Šie pieci cilvēki lūdzu 30 sekundes. Paldies jūsu svētību par to, ka ieradāties. Esiet sirsnīgi sveikts arī um, mana frakcija Zaļa Eiropas Rivā alianses un divi īsi jautājumi. Mani ļoti dziļi skar. Šeit es esmu, šeit. Atvainojiet, mikrofons ir ļoti uh, zemu. Uh, eh, nevaru jums parādīt, kur esmu. Tā tad. Mani ļoti dziļi iespaido pašsadedzināšanās, un tie ir saistīti, acīm redzot, arī ar jūsu mēķiem, kultūras tradīcijas. Uh, un uh, Tibets zināšanas sagatavot. Tas ir mans pirmais jautājums, vai jūs varat uh, mm, kādu komentāru izteikt. Un otrs jautājums. Esmu ļoti norūpējies par urāna iegūšanu Tibetā. Tas, uh, tam ir ļoti lielas vidas sekas un arī nāves gadījumā to saistīti. Uh, lūdzu komentāru par to. Paldies! Grāts. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Jūsu svētība. Tas tiešām ir ārkārtīgi liels gods uh, tikties ar jums šeit. Uh, jūs pārstāvat šeit Tibetas tautu. Tas tiešām ir ārkārtīgi liels uh, prieks un gods jūs redzēt šeit. Tībetas tauta, kas bez vardarbības ir pretojusies Ķīnas okupācijai. Un uh, arī tiešām tas, ko jūs sakāt, ka jūs vēlaties vienoties un nevis šķelties, jūsuprāt, ko mēs nedaram pietiekam daudz mēs Eiropieši, lai palīdzētu tibetiešiem viņu cīņā un kā mēs varētu arī šo vēstījumu īstenot, varbūt izveidot arī parlamentā starp grupu, kas tieši ir atbildīga par Tibetas jautājumu. Pēdējais jautājums. Tas ir jāatbild. Jā. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī par šo īpašo uh, tikšanos, jūsu svētība. Uh, tikos ar jums arī koridoros, kad ieradāties, un arī jūs sveicu šeit. Jūs uzreiz runājāt par eh, tautu tiesībām uz brīvību. Es pateicos jums par šiem vārdiem. Uh, Un tiešām tā ir milzīga mācība Eiropas politiskai klasē, politiskai elitei, īpaši šiem līderiem, kuriem ir kauns uzņemt uh, jūs garīgo līderi, vienkārši uh, zēmu politisko, ekonomisko interesu dēļ izliekas, ka tibetiešu jautājums nepastāv. Paldies jums svētību un veiksmi darbā. Paldies, Ombudsmans. Äh, jūsu svētība. Dažiem deputātiem bija iespēja pagājušajā nedēļā Briselē eh, piedzīvot jūsu uzstāšanos eh, konferencē. Toreiz bija 250 dalībnieki no 150 valstīm. Viena no mūsu rezolūcijām, ko vienmēr esam atbalstījuši, eh, ir jārūpējas par to, lai dialogs starp Ķīnu un tibetiešiem un jūsu pārstāvjiem notiktu. Vai jūs redzat kādu iespēju, ka tas būtu realizēts? Gomeša kundze. Es esmu uh, nereliģiska persona, kas vienmēr uh, ir uh, priecājusies jūs uzklausīt un arī atsaukšos to, ko jūs teicāt mums dažs dienas atpakaļ un vēlos dalīties ar to ar kolēģiem. Šajā pasaulē ir ļoti svarīgi tas, ko jūs teicāt, morālā autoritāte, ko nevar nopirkt. Paldies! Thank you very much. The last one is Ms. Paldies, Vaigalkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Tā kā visi kolēģi uzdeva jautājumus, es gribētu tikai sacīt, ka es atbalstu jūsu septiņu punktu plānu Tibetai. Es tiešām ceru, ka būs ļoti spēcīgs un saprātīgs Ķīnas republikas līderis, kurš būs gatavs ar jums apspriest šo plānu. Paldies! Also the self-burn now, self, what called immolation, immolation. now very, very sad. Pār mūku pašsadedzināšanos, tas ir ļoti skumji kad tas pirmoreiz notika, es tiešām paudu lielu sarūktinājumu un skumjas, un es lūdzos tajā pat laikā. Tas ir kas tik dramatisks. Vai tas palīdz vai nē? Risināt problēmas nopietni. Jūs redzat, ka mana pozīcija šeit ir ļoti sarežģīta. Es to nevaru atbalstīt. Tas ir pret ģimeni. Daudz ģimenes locekļi, draugi. Ļoti skumji saskumuši par šo. Es nekādā gadījumā to nevaru atbalstīt. Tad labākais nu klusēt, neko neteikt. Kā jau es teicu, tāda ir Tibetas vide. Mums ir liels augstienas un arī ļoti savs klimats. Tas ir ļoti delikāti. Daudzi vidas eksperti saka, ka šādos apstākļos, tad, kad tiek vidē nodarīts ļaunums, kaitējums, tad uh, atveseļošanās šādos apstākļos notiek daudz, notiek daudz ilgāk. Kā jau es teicu, ir ļoti svarīgi saglabāt, aizsargāt Tībetas ekoloģiju. Tas neatiecas tikai uz tibetiešiem, bet tas attiecas uz eh, miljardiem cilvēku. Kāds no bijušajiem Ķīnas premjeriem Čerunčins savā laikā izrais, uh, eh, piedzīvoja liels plūdus arī Ķīnā, un viņš sniedz instrukcijas par to, ka ir uh, jāmazina meža izciršana, bet nu tad ir korupcija. Un tas turpinās. Tā ir viena lieta. Oh. Ķīnas valdība. Jā, izskatās, ka viņiem ir šī sajūta, ka jāsāk runāt. Bet, nu, Ķīnas valdība, jūs komunicējat ar mani kā individuālu atsevišķu, kā Dalai Lāmu un nevis kā ar autoritāti vai iestādi vai Tibetas valdību. Viņi nekad vispār nelieto šādu terminu. Kad ķīnieši mūs uh, apsūdz, tad viņi saka Tibetas valdība, bet mēs nekad nesakam Tibetas valdība. Tad, kad uh, ķīnieši mums ko pārmet, tad viņi runā par šo lielo Tibetu. Mēs šādu terminu neizmantojam. Pirmkārt, neviens taču nevar noliegt kā ir simtiem eh, tūkstošu bēgļu kopienu. Mums ir jāorganizējas. Mums ir jārūpējas par viņiem. Jāizglīto jānodrošina dažādas aktivitātes, lai aizsargātu Tibetas kultūru, zināšanas. Līdz ar to ir organizācija, mēs organizējamies. Agrāk es ar to nodarbojos. 2011. gadā es atkāpos no eh, šīs aktīvās darba, politiskās darbības. Četru gadsimtu garumā Dalēlām institūcija bija to nodarboties, bet tagad formāli la, laimīgi tas ir beidzies. Visur nākotnē ir demokrātija. Tā ir labākā. Tādēļ arī mēs, mazā kopiena, mums ir jāizveido demokrātiska principa sistēma. Dalai Lama vairs nenodarbojas ar politisko vadību, un līdz ar to eh, ķīnieši vai ir nopietnāk skatās uz Dalai Lamas reinkarnāciju nekā es pats, kad es saku ķīniešu draugiem, ja jūs tiešām vēlaties īpaši interesēties par Dalēlams reinkarnāciju, tad vispirms komunistu partijai ir jāpieņem šī teorija par pārdzimšanu. Arī Grāķīnas impērija bija iesaistīta visā šajā procesā. Bet tad viņiem pašiem ir jāpieņem budisms kā tāds un jāseko Tībet, Tibetas budismam. Tur ir saikne. Ir jātic pārdzimšanai. Un tad Ķīnas komunistiem ir jāizvēlas vai jāatrod šis ceļš uz reinkarnāciju. Tad viņi var eh, kaut ko vispār teikt par eh, Dalēlams reinkarnāciju. Pretējā gadījumā viņi rīkojas diezgan neloģiski. <laughs> so future, Lama, no Līdz ar to nākotnē Dalēlamam vairs nebūs nekāda sakara ar politisko vāru. Oh, I want, I want to, es vēlos sacīt sekojošo. Katru reizi, kad tiekos ar parlamentāriešiem dažādās vietās, man ir lūgums. Galvenokārt, lai viņi nodarbojas tieši ar ekoloģiskajām problēmām, lūdzu, apmeklējiet Tibetu ar Ķīnas vīdes ekspertiem. Ierodieties kopā ar viņiem Tibetā. Apskatiet šīs īpaši delikātās uh, teritorijas un izstrādājiet ziņojumu par to. Arī Ķīnas valdībai vajadzētu un būtu tiešām noderīgs šāds realistisks ziņojums, neatkarīgs uh, ekspertu ziņojums par Tībetas vidi. Tā ir viena lieta. Katru reizi, kad jūs paužat arī bāžas par cilvēktiesību pārkāpumiem, par reliģiskajām brīvībām. Ķīnieši varbūt reaģē tādā, no tādām aizsardzības pozīcijām. Tas jums sniedz iespēju teikt, nu tad dodamies apmeklēt Tibetu, apskatīt, kā tas notiek uz vietas. Aicinu tiešām jūs apmeklēt Tibetu. Aicinu Eiropas parlamentu tur ierasties, es domāju, tas būtu ļoti liederīgi. Tas būtu tiešām liels iedrošinājums arī Tībetas tautai. Tas būtu mans lūgums. Jūs varat izveidot šādu atbalsta grupu. Tas ir tiešām ļoti svarīgi. Līdz ar to arī šie Ķīnas uh, Uh, šīs stingrās pozīcijas aizstāvi, viņiem arī ir jādomā par to, kā saprātīgi atrisināt Tibetas jautājumu, un ka tas vienkārši nepazudīs, tas viņiem ir jāsaprot, tas ir vēstījums, kurš ir jānodot, tas ir ļoti svarīgs. Labi, paldies! much. Paldies! Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you much, jo. Liels paldies, jūs svētība. Brāļi un māsas, kuri saskaras ar ciešanām, tad dažkārt mēs redzam, ka jā, ir ļoti svarīgi to visu arī paust, paust uh, šis tāpat brīviem. Liels paldies jūsu svētībai par to, ka atradāt laiku, lai mēs varētu tikties, lai mēs varētu tik tiešām aprunāt ļoti svarīgas lietas. Paldies par to, ka atgādinājāt par šiem abiem līmeņiem, par to, cik uh, mēs esam dažādi, bet pamatā visi mēs esam cilvēki. Un tas ir ļoti svārīgs vēstījums, kas mums visiem ir jāatceras. Tas to būtiski ir saprast arī uh, politikā. Un Es nevēlējos atcelt šo sēdi. Eiropas Savienībā ir tiesības satikties ar visiem, un nevienam nav tiesības iejaukties mūsu šajā brīvajā izvēlē. And I, and I know that we, let's say that a moment, and, we, and I know, and I know. Un es zinu, ka Mums ir jārunā ar Ķīnu, jo tā ir svarīga valsts. Mēs esam par vienas Ķīnas politiku, bet mēs iestājāmies arī par vērtībām, runāt ar dažādiem reliģiskajiem līderiem, un neviens to mums nevar liekt kaut kādu praktisku apsvērumu dēļ. Visiem ir jānāk kopā, tādēļ tiešām ļoti liels paldies jums par to, ka radāt iespēju uh, mums tikties. Paldies! Paldies! Es ļoti augsti novērtēju jūsu nostāju ja no paša sākuma. Jums bija šī stingrā nostāja par morāliem principiem. Mēs sekojam ļoti strikti nevardarbības politiku. Absolūti nevardarbīgu mūsu politisko cīņu, un es domāju, ka tā novedīs tikai pie panākumiem. Es zinu, ka ir cilvēki arī Tibetā, ir piemēram arī šie pašsadedzinātāji. Ka, taču šāda veida uh, izmisumi nesniedz rezultātu. Es tiešām augstu novērtēju jūsu nostāju par morālām vērtībām, par morālo principu. Tas ir daudz svarīgāk nekā nauda. Paldies! Paldies, sēde tiek slēgta.